Der Präsident! Vielen Dank! Lielas paldies! Mēs atsākam darbu. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Vakardienas protokols jums ir pieejams vai kāds iebilst? Tātad protokols ir pieņemts. Cienījamās dāmas un godātie kungi. Kā nākamais punkts.